FDD, NF grupas un eh, pie politiskām partijām nepiedarošu deputāti aicina eh, nomainīt Denano kungu ar šo pronkungu, kā delegācijas locekli uz AKK valstīm. Lijos Čīnī eh, starptautiskajā, starptautiskās tirniecības komitejā, Žan Karlos Gotā, Pilsonisko brīvību komitejā, un delegācijās attiecībā, delegācijā attiecībā uz Iraku. Janus Rišards aizstāja un Korvins Mike delegācijā attiecībās ar Ķīnu. Šoprāt kungs aizstās Džimu Kārveru drošības apakškomitejā. Vai ir kādi iebildumi pret šīm nominācijām?